zālē, un līdz ar to protokols ir apstiprināts. Pirms mēs ķeramies pie pirmā mūsu darba kārtības punkta, es gribētu jums pateikt, ka mums ir oficiāla delegācija no Dienvidāfrikas parlamenta galerijā. Esiet sveicināti šeit! Dienvidāfrikas delegāti ir šeit, lai piedalītos 14. starpparlamentārajā eh, delegāciju sanāksmē. Un tā ir delegācija Eiropas Savienība Dienvidāfrika. Un eh, sveicinu eh, parlamentārās asamblējas priekšsēdētāju. Viņu pavada Tunas Taksīkungs kurš ir starptautisko attiecību komitejas e, priekšsēdētājs, un vēl pieci citi e, parlamenta deputāti. Kā jūs ziniet, e, Eiropas un Dienvidāfrikas parlamentiem ir tās pašas vērtības attiecībā par cilvēktiesībām un starptautisko sadarbību. Dienvidāfrika nav tikai reģionālā vara, bet tā ir arī vis, pasaules valsts un eh, tiešām augsti vērtējums partners, kas mums eh, palīdz eh, cīnīties ar izaicinājumiem, kas rodas no globālās finanšu un ekonomiskās krīzes. Un mēs esam pārliecināti, ka mums vajag padziļināt mūsu dialogu un stiprināt mūsu sadarbības saiknes. Mūsu abiem reģioniem jāstrādā, jāstrādā kopā, lai ne tikai atrisinātu pašreizējo krīzi un atradās, atrastu pareizo stratēģiju, bet arī lai sadarbotos Uh, kopējās vispār, vispasaules pārvaldības struktūras izveidē. Tā kā vēlreiz Dienvidāfrikas kolēģi, esiet mīļi, sveicināti! Tagad mēs pārējām pie pirmā darba kārtības jautājuma, pie Elmāra Broka ziņojuma pār Eiropas ārējās darbības dienestu izveidošanu. Vispirms es došu vārdu referentam Elmāram Brokam.